mūsu sārunu un mūsu darbu beigšana šajā jomā ir ļoti nozīmīga. Paldies! Paldies, līdz ar to šīs diskusijas ir noslēgtas. Pievērsīsimies nākošajam darba kārtības punktam. Tās ir kopākās uh, debates farmakovigilance. Uh, divi ziņojumi. Makavans uh, kundze. Grozījuma izdarīšana direktīvā un grozījuma izdarīšana regulā. Tā tad uh, vārds Makavana kundzei četras minūtes. Paldies, priekšēdus kundze. Farmako vigilance tiecas nodrošināt mm, zāļu drošumu, un pirms diviem gadiem, kā deputāti mēs apstiprinājām, arī padomu apstiprināja e, sistēmas būtisku reformu, un mēs nebijām gaidījuši, ka šī likumdošana būtu jau jāpilnvedo pirms tā vispār stāsies spējā. E, spēkā taču tas noticis tādēļ, ka notikumi Francijā ir uh, izgaismojuši uh, trūkums tajā, pa ko mēs jau bijām vienojušies. Man prioritāte pēdējo divu nedēļu sarunu gaitā ir bijusi uh, uzrauga regulātoru uh, pozīcijas stiprināt un uzlabot arī pacientu drošumu Raugoties uz mediatoru uh, lietu, uh, man šķiet uzkrītoši divas lietas. Pirmkārt, drošības jautājumi tika diskutēta Eiropas medicīna zāļa aģentūrā, vairākos gadījumos, arī ar regulātoriem, taču uh, lieta tika atlikta un um, līdz brīdim, kad zāļu ražotājs komerciāla apsvēruma dēļ šīs zāles izņēma no daždalību valstīsiem. Servija uzņēmums 2000. gadā jau bija uh, uh, tātad pētījuma rezultātā gūs eh, šaubas par zaļdrošumu, taču tieši šo šaubu dēļ pagāja gandrīz desmit gadi, kopš pētījums tika pabeigts. Līdz ar to, skatoties um, direktīvas pārskatīšanai esam veikuši vairākus būtiskus grozījumus. Pirmkārt, dalību valstīm eh, uzņēmumi eh, būs eh, daudz rūpīgākai kontrolē pakļauti, ja tie izņems no tirgus medikaments, zāles, un tiem var tikt uzdot jautājumu Otrkārt, eh, tiks iedarbināta automātiskas eh, situācijas izmeklēšana Eiropas līmenī, ja zāles tiek izņemts no tirgus, tas nebūs vairs atkarīgs no dalību valsts rīcības. Treškārt, eh, ja tiek pastāv šaubas par zāļu drošumu, tad pētījumi ir jāveic obligāti. Un Eh, attiecīgās zāles tiek marķēts ar melno simbolu. Kas bija satraucoši Francijas gadījumā, ka Francijas regulators atzina, ka viņam nebija pietiekoši pilnvaru, lai ekspost autorizāciju veikt. Tas nedrīkst notikt atkārtot. Komisāra kungs. Um, deputāti konstatēja, ka pirmkārt farmakovigilants darbam ir nepieciešams pietiekošs finansējums, otrkārt um, pacientu informācijas skrējlapā ir jābūt pietiekošai informācijai. Jūs esat sacījis, ka komisija ļoti rūpīgi izvērtēs šīs problēmas. Es tiešām uz to ļoti ceru. Un treškārt es vēlos no sirds pateikties visiem ēnu referentiem, uh, kas ir klāt šovakar par savu smago darbu, ko ieguldījuši šajā dokumentā. Dānijas prezidentūrai, komisijai, padoms prezidentūrai visiem pateicos, jo padoms prezidentūra ir mums ļoti palīdzējusi eh, šo darbu veikt saulaicīgi, lai panāktu vienošanos pirms vasaras un vienošanos eh, stātos spēkā, tāpat lai, eh, vienlaicīgi ar farmakovigilants likumdošanu. Paldies, Mekevans kundze! Vārds komisāram. Paldies! Man ir prieks būt šeit pirmajā lasījumā, runājot par šiem ļoti svarīgiem priekšlikumiem, ko apvieno par šiem jautājumiem, ko apvieno jautājums farmakovigilants. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga sabiedrības veselībai un pacientu drošībai. Gribētu visiem pateikties, kas daudz strādājuši par šo vienošanos īpaši Makavanas kundzei, ziņotājai no komitejas, kura ļoti ātri veda šo procesu. Tā sauktais stress tests pēc mediātora case gadījuma noteica, ka mūsu likumdošanā ir zināmi caurumi Un tāpēc mēs mēģinām ļoti strauji virzināt šos jautājumus saskaņā ar 2010. gada paketi. Ir nepieciešams celt pāraudzību un uzlabot ziņošanu par negatīvām reakcijām. Nepieciešama arī skaidrāka un lielāka caurskatāmība, lai ir skaidrs, kāpēc kāda medikamenta tiek atsaukti, kādas ir bijušas problēmas, kāda ir bijusi drošības jautājumi un cits. Pacientu paļāvība, jeb uzticība ir ārkārtīgi svarīga, lai zālēm būtu terapeitiska iedarbība un šāda Paļāvība var tikt iegūta tikai tad, ja pacienti tic mūsu sistēmai. Tāpēc esmu priecīgs, ka šis priekšlikums pievēršās tiem jautājumiem, kas ir parādījušies kā negatīvi. Komisija pilnībā atbalsta to. Daļēji kopā ar šo piekrišanu komisija gribētu teikt arī sekojošo. 18. jūnijā komisijas sākas sabiedriskās konsultācijas, runājot par samaksu farmakovigilancei, kā to nosaka regulas 1235 no 2010. gada un 2010. gada direktīva 84 kuru varēja komentēt no 15. septembra līdz 15. septembrim. Komisija ir sagatavojusi novērtējumu un tagad mēs varam izvirzīt likumdošanas aktus. Komisija turpinās strādāt pie šī jautājuma, veidojot priekšlikumu uh, parlamentam un padomēji. Paldies! Paldies dalīkungam. Tagad politisko grupu vārdā. Pirmā uzstāsies Ajūzo kundze. Divas minūtes, lūdzu. Muchas gracias, señora prezidenta. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Sākumā gribu norādīt uh, uz to, ka referente ir paveikusi izcilu darbu, tāpat izcilu strādājuši ir arī ēni referenti, lai tiktu sasniegta vienošanās pirmajā lasījumā. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai noteikumi kas pieņemti 2010. gadā, varētu stāties spēkā. Likumdošana šajā jomā ir uh, tagad ļoti laba. Bet, kā jau tika teikts, mēs visi piedzīvojam tādu uh, attīstību, kas uh, bija jālabo, bija jāuzlabo atsevišķi punkti attiecībā uz farmakovigilanci, uz um, dažiem produktiem, kas jau ir apritē komerctiesību turētāju un medikamenta atsaucēju no tirgus. Viņiem tiek uzlikts par pienākumu paskaidrot, kādēļ medikaments tiek izņemts no tirgus. Tas ir liels progress virzienā uz caurskatāmību. Licenču turētājiem jāpaziņo par patiesajiem iemesliem. Un, ja tas notiek trešajās valstīs, tad jāinformē visas dalībvalstis, kas tiek skartas, ja šāds medikaments ir apritā. Līdz ar to pieauga drošība, cārskatāmība. Arī Nacionālās aģentūras tiek stiprināts. Nākošais ļoti būtiskais grozījums ir tas, ka visi tie produkti, kas ir tirgu, tiek pakļauti tādai tā kā stresa pārbaudē un automātiski tiek uh, veikta arī turpmāka novērošana. Nevar, nedrīkstam aizmirst, ka farmakovigilancei ir pamata uh, nozīme, un tādēļ uh, ceru, ka plenāra sēdē tiks šis jautājums pieņemts. Paldies, nākošā runātāja Kādenbachs kundze. Paldies, paldies arī no manas puses liels paldies Lindai Mak-Evenai un ēnu referentiem. Manuprāt, es ir ļoti ātri reaģējuši. 2010. gadā likās, ka tas ir moderns un labs risinājums, izrādījās, ka tas tā īsti nav. Tādēļ pēc iespējas ātri kopā mēs slēdzam šos um, trūkums un caurums. Šis um, dokuments, par ko mēs diskutējam, skaidri parāda, kurās jomās jādarbojas. Uh, Caurskatāmība nepieciešama ātri jārīkojas, jo ir nepieciešama uzticība patērētājiem tiem, kas lieto zāles. Nepieciešama arī uzticība sistēmai kā tādai. Uh, ir cieši jāsadarbojas, lai tie medikamenti, kurus ir atļauts izmantot Eiropā, varētu arī pēc tam vēl novērot, lai nodrošinātu to, ka blaknes tiek aptvērtas. Runa iet par nevēlamiem un arī bīstamām, bīstamām blaknēm. Pēc iespējas ātrāk jāinformē Eiropas tirgus. Tas nozīmē, ka nu, kādu medikamentu vienkārši nevar tā klusu un mierīgi izņemt no tirgus, jo ražotāji uh, um, atklāja, ka varbūt ka var būt kaitīgas blaknes. Bet uh, mums ir nepieciešama šī caurskatāmība un arī ilgāki uzraudzības uh, periodi. Un bez tam ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar pacientu un arī personālu medicīnas jomā. Un es domāju, ka farmakovigilants pakotne tikai tad būs labi bet darbojoši un efektīvi, ja visi par to zinās, proti, ja informācija tiks apkopot. Un šāds likums tikai tad ir efektīvs, ja pacienti un pacientes var eh, ko iesākt ar um, skaidrojumiem, kāda ir pievienota zālēm. Un kā Lima Evan teica, arī finanšu um, nodrošinājumam jātiek sniegtam, lai mēs varētu nākotnē visas mūsu iespējas izsmelt. Paldies! Paldies. Nākošā runātāja par Vanovas kundzi. Kolēģi, gribētu apsveikt referenti par šī jautājuma virzīšanu un uzslavēt šo darbu kopumā arī Dānijas prezidentūru vajadzētu uzslavēt par to, ka tā koordinē šī jautājuma risināšanu. Divus gadus pēc šī negadījuma mēs esam nākuši pie secinājuma, ka mums ir zinām cauruma likumdošanā, un visas Eiropas Savienības institūcijas šodien demonstrē, ka jautājumos, kur ir apdraudēta pacientu drošība, mēs varam rīkoties ļoti ātri. Balsojums būs rīt, un domāju, ka mēs konkrēti norādīsim uz jauniem mehānismiem, kas varēs uztvert jauno zāļu uh, drošuma noteikšanu. Īpaši gribētu uzsvērt divus elementus. Viens ir kompāniju pienākums ziņot par zāļu atsaukšanu no tirgus, un otrais ir automātiskā procedūra, kas sākās saistībā ar uh, drošības jautājumiem. Jāņem vērā, ka papildus augstam pacientu drošības līmenim ir nepieciešams arī uzsvērt un veicināt pacientu uzticamību, ja paļāvību uz zālēm. Mums kā lēmumu pieņēmējiem ir uzdevums to nodrošināt. Kopumā gribu teikt, ka nepieciešams atvēlēt nepieciešamos resursus aģentūrai, lai tā varētu izpildīt jauno misiju. Cik saprotu, komisija strādā pie šī jautājuma, un es ceru, ka tā nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem. Paldies! Janaka Dakisku. Pacientu drošība ir mūsu pirmā prioritāte. Nesen nepareizi informācija par zālēm noved pie desmitiem vai simt cilvēku nāvs. Mums ir nepieciešama likuma, kas aizsargā mūsu pacientus. Ir domājams, ka šis ziņojums aizvērs šo robu mūsu likumdošanā, un kompānijām būs jāziņo par zāļu atsaukšanu, runājot par tā drošības sistēmu. Gribu teikt, ka cilvēki, kas strādāja pie šī ziņojuma, strādāja ļoti saprātīgi un ļoti ātri. Vai varētu būt vēl kādas izmaiņas? Protams, bet pat laba nav īstais laiks Esmu priecīgs, ka parlaments uzskatīja, ka pacientu drošība ir pirmā vietā un šo likumdošanas aktu neizstiepa garumā. Paldies! Paldies! Rosīkungs! Sveicu kolēģi Lindu! Gribu teikt paldies par paveikto darbu jaunie noteikumi stāsies spēkā un juridiskais ietvers tiks stiprināts. Jaunās regulas un direktora strateģiskie mērķi atbilst uh, ES vispārējo uh, likumu mērķiem, it īpaši farmakoloģijas jomā. Tas nozīmē, ka pacientiem tiek uh, sniegta labāka drošība un iekšējais tirgus uh, zālēm darbojas veiksmīgi. Manuprāt, absolūti nepieciešams ir runāt par farmakovigilants sistēmas stiprināšanu, tādēļ piekrītu šim pie, priekšlikumam, ir vajadzīga lielāka caurskatāmība. Pēdējie gadījumi parādīja, ka sistēma vēl ir jāuzlabo. Mums ir jāuzlabo tolerants profils un jāstrādā uh, atbilstoši aktuālajai situācijai. Paldies, Maštālkas kungs. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, pievienošos tiem, kas teica pateic Lindai Makaven kundzei par paveikto darbu. Šis darbs ir bijis ievērojams. Esmu ļoti iepriecināts, ka pēc veiksmīga trialoga bija iespējams rast vienošanos pirmajā lasījumā. Esmu pārliecināts par to, ka šī likumdošanas pakotnes izmaiņas novadīs pie labākas pacientu aizsardzības Eiropā. Koordinēšana būs labāka, dalība valsts varēs labāk saskaņot darbību un jānovērš nākotnē tādi skandāli, kādi bija ar, piemēram, mediātoru gadījumu. Un vēl gribu uzsvērt, ka šī likumdošana nebūs veiksmīga, ja tā netiks veiksmīgi īstenota un pareizi īstenota. Ekonomikas krīze ir bijusi saistīta ar dažādiem īsinājumiem un jā. Ja konstatē, ka nacionālā un arī Eiropas līmenī dažādas iespējas, ir, iestādes ir, mm, nav saņēmušas pietiekami daudz līdzekļu, bet šie līdzekļi ir nepieciešami, lai tās pildītu tos uzdevumus, kādus esam tām uzticējušas. Paldies! Paldies, un tagad Obermajer kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ir absolūti nepieciešams uzraudzīt uh, zāles, jo zāles ir tikušas izmēģināts un pacientu skaits ir sākotnēji bijis ne, relatīvi neliels. Zāles ir papildus jānovēro un ir jāveic arī pētījumi par to, kā tas iedarbojas. Tādēļ atbalstu arī to, ka tiks, tiks ieveikts sāktais melnais simbols attiecībā uz to zāļu sarakstu, kurām nepieciešama papildu uzraudzība ir uh, nepieciešami arī skaidrojumi, ja uh, vienkārši pacienti, uh, ja vienkārši zāles tiek atsauktas no uh, tirgus un nevar būt tā, ka pacients informē vēl pirms uh, farmaceitiem un pārējiem. Ir uh, jābūt pareizai šai uh, uh, brīdināšanas sistēmai. Paldies, nākošais runātājs Līzes kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdājs kungs, komisāra kungs, kolēģi un kolēģis. Mediātora gadījums ir uh, milz skandāls. Mēs īsti nezinām, cik daudz cilvēki ir um, gājuši bojā, tiek uh, lēsts no 500 līdz 2000 cilvēkiem ir miruši, bet katrs nomirušais ir viens par daudz. Darbība bija bezatbildīga, uh, bezatbildīgi rīkojas šī firma, bet arī bija um, likuma trūkumi, un šos trūkums likuma došanā ir steidzami jānovērš. Tādēļ paldies Lindai Mekevenai un ēnu referentiem, arī tautas partijas pārstāvēji Jozo kundzei un arī komisāram Džonam Dalī, kas ātri izteica priekšlikumu un arī ļoti konstruktīvi rīkojās visas darbības laikā. Ir nepieciešams, lai nākotnē precīzi iemesli tiktu nosaukti, ja kāds medikaments netiek uh, um, piedāvāts tirgu, nedrīkst nekādi, um, nekādas interpretācijas būt iespējams. Informācija jābūt pilnīgi skaidrai un tā jāsniedz ir dalību valstīm. Šā varēs no, šādi varēs novērst to, ka atkārtojas um, mediātoru gadījumu. Es un arī man kolēģi uh, piedāvāju papildus uh, komisijas priekšlikumam. Uh, mēs uh, ie, um, ierosinam uh, izveidot tādu informācijas apjopojumu, tādu faktu apkopojumu. Tā jau nav jābūt vienmēr tādai tā kā melnai kastei, bet vienkārši tā, apkopojumu uh, datiem. Uh, tādu melno kasti, uh, tā saukto melno kasti komisija vienmēr noraidīja, arī pagātnē norādīja, kā iespēju. Bet mums jāuzlabo arī ir zāļu informācijas Uh, šīs informācijas lapiņas. ASV šāda faktu apkopošana un faktu, faktu tā sauktā kasta ir uzlabojusies. Aizvien situācija dažkārt ir uh, sarežģīta, un es uh, teikšu tā, ka ir divi pacientu veidi. Pirmie izlasa šo informāciju, kas ir zālēm nāk līdz, tie nemaz to nelasa un izmet ārā, jo nesaprot, un pārējie ļoti precīzi to izlasa. Um, izlasa par visām blaknēm un gal galā nemaz šos medikamentus nelieto. Uh, to esmu, šādu situāciju esmu piedzīvojis kā ārsts, un tas arī, protams, ir nepareizi. Ja ir kāds blaknes, tad pacientam ātri jāvēršas ir pie ārsta un jālieto uh, zāles tā, kā. Uh, tas ir paredzēts, un, piemēram, arī antibiotikas jālieto um, pilnā apjomā, nevis jāpārtrauc uh, lietot tad, kad uh, pacientam kļūst labāk, jo tad izveidojas dažādas rezistences um, parādības. Un vēlreiz uzsvēršu to, ka ASV šāda un tāda, tāda fakta apkopošana ir bijusi veiksmīga, un tādēļ ierosina, lai komisārs vēl šādu situāciju ir izskatītu un pēc iespējas ātrāk uh, mums sniegtu jaunu priekšlikumu. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Flašikala Benalks kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze, darbie kolēģi. <clears throat> likumdošanas stres testa farmakovigilants jomā ļoti nozīmīgi ir izrādies, ka es eh, likumdošanā ir liela trūkuma, eh, kas mums ir jāmazina. Mēs tos nevaram atļauties zāles ar nosaukumu mediātori tika reģistrētas daudzās dalībvalstīs, neskatoties uz faktu, kad pirmā informācija par eh, medikamentu negatīvajām blaknēm jau parādījās 1999. gadā. Medikaments tika izrakstīts līdz pat 2009. gadam, kad tas tika izņemts no apgrozības E, tas tika izrakstīts ap 5 miljoniem cilvēku un apmēram e, līdz pat 2000 cilvēki miruši tādēļ. Dažādas uzraudzības iestādes, eksperti padomas diskutēja par šo, medi par šo medikamentu, taču lēmumi netika pieņemti. Es līmenī nenotika medikamenta pārbaude. Medikamentu un to pārdošana ir, to apgrozība ir jāpārbauda, tādēļ 2010. gada direktīva ir jāpārskata sabiedrības veselības drošības interesēs, tam jānotiek iespējami drīzāk. Paldies referentei par ļoti uh, kvalitatīvo ziņojumu. Tagad Rīs kundze pusotru minūtu. Paldies! Saistībā ar minijā, mediātoru diabēta zāles, jāsaka, ir pārāk daudz upuru bijuši, nu vismaz Francijā jau 2009. gadā tika aicināts atsaukt šo medikamentu no tirgus, un tas bija sešas gadus pēc Itālijas un Spānijas lēma atsaukt medikamentus ir absolūti nepieciešams izmaiņas likumdošumā, jo mēs redzam, ka tiek laisti tirgu arī medikamenti un nevienmēr pat ir vajadzīgs recepts salvietošanai. Mēs pirms diviem gadiem balsojām par likumdošanu. Likumdošanas ietvars ir stiprināts tur, kur tas bija nepieciešams. Jā, un ir absolūti nepieciešams, lai ražotāji precizētu iemeslus, kādēļ tie atsauc uh, medikamentus no tirgus vai neatjauno to um, tirgulēšanas licenci šai uh, steidzamai uh, praksē jātiek uzturētai. Un ja uh, ārsti signalizē to, ka ir blaknes lietojot šīs zāles, tad ārkārtīgi ārti ir jārēķies. Nepieciešams tāds efektīvs mehānisms, uh, Mm, nacionālā līmenī un arī Londonas zāļu aģentūrai ir vairāk jākontrolē, kāda darbība ir šī sektora komerc daļā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Šimānska kungs, vienu minūti. E, Paņemšanīčons. Priekšsēdz kundze. Valsts pateikties referentei un ēn referentiem kur ir sagatavojuši divus ziņojumus, un šie ziņojumi ir jāimplementē iespējami drīzāk. Eiropas komisija un Eiropas zāļu aģentūra turpmāk uzņemsies lielāku atbildību par zāļu drošumu, un tas ir apsveicami. Uh, apgrozības licence ir izsniedzami tikai tad, ja tiek informēti patērētāji riska gadījumā. Francijas gadījums parāda, ka medikamenti neizdevās izņemt no apgrozības pat tad, kad citas dalība valstis to jau bija izdarījušas. Mēs apzināmies, ka zāļu uzņēmiem ir liela vara, taču pret to var cīnīties, un tas arī jādara. Paldies, tagad Maķesas kundzei vārds pusotru minūti. Paldies, priekšsēdes kundze. Arī es vēlos apsveikt Makēvenas kundzi, kura ir veiklis lielisku darbu ar šo ziņojumu. Eiropas Savienības pacienti ar šiem direktīvas grozījumiem varēs justies daudz drošāk, un pacientu drošums ir viena no mūsu lielajām prioritātēm. Nevēlas atkārtot viss, kas jau izskanēja, to visu var atbalstīt, bet divas piebildes no manas puses, kas man vēl ir uz sirds. Pirmkārt, ņemot vērā ekonomisko krīzi, sabiedrības veselība pasliktinās, veselības aprūpas sistēma. Es vēlos apelēt pie komisāra. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tautsemniecības krīze noved pie šo trīs eh, direktīvas projektu atlikšanas. Krīze nevar būt iegansts tām, uh, ka pacienti negūst pietiekoši informāciju par zālēm. Tas ir nepieļaujami. Otrakārt, 2010. gadē pirmajā lasjumā mēs pieņemam direktīvu, tagad ir jau 2012. gads, un mēs redzam, ka ir pat vērojams regress. Runājot uz zāļu drošumu. 2010. gadā bija šis gadījums, kad Portugālē, Grieķijā, bija nāvis gadījumi, tādēļ, ka zāles nebija pieejams. Mums jāvar reaģēt uz šādām situācijām, medikamentiem jābūt pieejamiem, ja iet runa par cilvēku dzīvību. Paldies, Maķēs kundzei, Grostets kundz, divas minūtes. Paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs, dargie kolēģi. Es sacenīgi eh, sveicu komisāru, bet gribu um, sveikt arī Dalīkungu par ātro reakciju pēc mediātora gadījuma. Un pateicoties šai ātrai reakcijai, um, esam um, ātri reaģējuši un uzlabojam likumdošanu, par kuru um, balsosim par farmakovigilanci un par šiem rezistences testiem. Un tā ir pieredze pēc mediātora gadījuma mēs sapratām, ka mūsu likumdošanā ir trūkumi. Un šodien mēs sniedzam atbal, atbildes un slēdzam šos, šīs vājās vietas un trūkums, kādi bija. Šādi mēs veicam caurskatāmības, stiprinam komunikāciju un uzlabojam medikamentu drošību. Bet es vērtēju, ka ir vēl viens tāds vājais punkts. Man ir ļoti žēl, ka šajā jaunajā likumdošanā netiek runāts par uh, um, uh, zāļu izrakstīšanas uh, jautājumiem. 15 līdz 20% zāļu ir uh, ar recepšu zāles, gan uh, izmantotās pediatrijā, gan uh, vēža ārstēšanai, uh, onkoloģijā un citur. Ja ir uh, terapeitiskas alternatīvas, tad uh, ir iespējams, ka mm, zāles, recepšu zāles ir nepieciešams un farmako vigilance neiespaidos šo situāciju. Par blaknēm jātiek informētiem visiem ārstiem, jo tad varēs arī šo izsekojamību uzlabot. Mēs izteicām priekšlikumu kopā ar Frederens Rīs, lai sadarbībā ar nacionālajām iestādēm Eiropas zāļu aģentūra izstrādātu likumdošanu, un man žēl, ka tas netika ietverts uh, noslēdzošajā tekstā. Ja vairāk zāli būs, zāļu būs recepšu zāles, tad to lietošana būs uh, precīzāk, un noslēgumā gribu teikt, mediātoru uh, gadījums tika uh, bieži izmantots, un uh, vienā gadījumā no pieciem uh, iz, no izrakstītajām zālēm tas tā bija, un uh, tas ir ļoti nozīmīgi, ka mēs esam piesardzīgi un uzmanīgi šajā visā sektorā. Paldies! Paldies nākošā runātāja Vēsbergers kundze, divas minūtes. Paldies un sākumā paldies Lindai Makevenai par atkal izcilam paveikto darbu labas zāļu uzraudzības sistēmas nāk par labu Eiropas pilsoniem, un vienlaikus mēs arī Uh, pacientu tādu uzmanību pievēršam dažādiem jautājumiem. Bija ļoti labi, ka pēc mediātora gadījuma pēc iespējas ātrāk mums izdevās slēgt šos um, trūkums un novērst trūkums. Uh, ražotājs, kas atsauc zāles, viņam jānorāda, kādēļ tas tā dara. Un uh, Eiropas zāļu aģentūra nosaka, ka tiek uh, informēts arī citas valstis. Ir absolūti nepieciešams sargāt patērētājs Eiropas iekšējā tirgu. Un uh, vēl uh, viena lieta ir ļoti nozīmīga. Ir uh, jāpadara uh, lasāmākas, lasāmāk informācija par zālēm. Pacients sūdz par to, ka um, šīs, šī informācija ir nesaprotama, smagi izlasām, un ties, tie nav tikai vecāku gadagājumu cilvēki, kas sūdz. Daži pacienti um, izlasot uh, informācijas materiālu, tā sabīsts no blaknēm, ka nemaz nedzer zāles. Kopā ar Līzes kungu mēs strādājam pie tā, lai informācija par zālēm būtu labāk lasām un lai uh, tās, tā būtiskākā informācija tiku, tiktu norādīta, īpaši arī blakņu uh, efekti tiktu vienkārši attēloti un arī dažreiz grafiski. Esmu iepracināta par to, ka Eiropas komisija un dalīkungs ir uh, piekrituši tam, ka strādās pie informācijas materiāla labākas, um, labāku formulējumu un izmantošu iespēju uzrunāt dalīju kungu, kas um, tagad jau ir mūsu zālē, un vai ir jau kādas konkrētas idejas strādāt pie šī darba, un liels paldies, ka komisija ir pievērsusi šim jautājumam. Ja es domāju, ka tas ir liels solis virzienā uz uh, pacientu aizsardzību, ja informācija par zālēm būtu vienkāršāka un labāk izlasām. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Bankīkungs, divas minūtes. Kas varam? Paldies! Priekšsēdus kundze. Vispirms arī es gribētu sveikt Lindu McEvenu kundzi ar uh, raitu, precīzu, labu darbu. Uh, un tiek skars ļoti svarīgs jautājums šajā gadījumā. Uh, Redzam arī, ka parlaments un uh, komisija ir veiksmīgi sadarbojusies, kā arī padome, lai iespējami īsākā laikā panākt vienošanos, tas ļoti svarīgi. Uh, šis stāsts mums ir vērs uzmanību arī uz tādu lietu, ka uh, eh, likumdošanā joprojām ir trūkumi. Un proti, uh, No šādiem riskiem, ko rada uh, zāles, visvairāk var ciest tieši mazāk izglītotie, trūcīgākie sabiedrības slāņi. Ja zāļu apraksti ir pārāk sarežģīti un gari, tad cilvēki tos nespēj saprast un tāpat nelasa. Tādēļ šis trūkums ir jāmazina, uz to jārēģē pēc iespējām ātrāk. Atgādina arī četru gadu veco stāstu, kad H1N1 vīrus izplatījās Eiropā un arī Ungārijā, rada, radīja liels bažas. Polijas ministres kundze pate uh, mudināja veikt potes pret šo gripas vīrusu, kaut gan uh, uh, potes drošība nebija Nu, par to nebija pārliecības. Tad Eiropas Sanības uh, ap, uh, uzdevums ir uh, gādāt par uh, pilsoņu veselības drošumu, un šeit mums ir jāspēj politiskās domstarpības nolikt pie malas un kopīgi jāiestājas par pilsoņu veselību. Uh, ir vērts to darīt mūsu pilsoņu veselības interesēs. Paldies par uzmanību! Paldies, Bānki kungs, tagad Tūn un Hoensteins kundz divas minūtes. Paldies, priekšēdz kundze. Ļoti labi, ka komisija vēlas pārskatīt farmakovigilances direktīvu. Piemās zāles es tirgu to saraksts sākstam ir liela nozīme. Eiropas zāļu aģentūrai un citām iestādēm ir arī turpmāk jādara viss iespējamais, lai pilsoņi varētu justies droši, ka viņu iegādātie veselības aprūpes produkti, ko tie iegādājas internetā vai aptiekā, ir droši. Tagad mēs pārskatām direktīvu un regulu, kas attiecas abas uz farmakovigilanci Un tas ir solis pareizā virzienā, šaubu nav. Tomēr uzraudzībai pār citiem izstrādājumiem tirgu ir arī jāuzlabojas. Tirgu ir daudz bīstam izstrādājumu un nav informācijas kampaņas, lai pilsoņus informētu par to, eh, kas ir šie bīstamie produkti, kas ir šīs bīstamās zāles, kur labāk neiegādāties zāles. Mēs runājam par tiešu apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai. Un cilvēki nav pietiekoši informēti par to, kāda seks var izraisīt uh, viena vai otra zāļu veidi. Pēterim Līzem jāpiekrīt, ka informācija ir pārāk sarežģīta, jeb šitā nav pieejama vispār. Es atbalstu šo faktu ailes vai faktu kastītes iniciatīvu, tās varētu patērētā informētību ļoti uzlabot, un tieši tāds arī ir pienākums mūs informēt pienācīgi patērētāji. Komisār kungs, esmu redzējis, kā notiek sabiedrības konsultācijas, cik valodās jūs konsultācijas notiks un vai tās būs pieejamas arī institūcijām un pilsoņiem, kas uh, nestrādā uh, angļu valodā. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runās Mikolāšika kungs. Uh, paldies. Um, es vēlos izteikties par ļoti svarīgu jautājumu. Mēs visi esam viens prāts, ka uh, patērētājiem ir jāsniedz labāka, precīzāka informācija, saprotamāka informācija attiecībā uz pārtiku, taču vēl vairāk to var sacīt par zālēm. Un eh, informācijas lapiņām, kas tiek pievienotas zāļu iepakojumos. Taču runāsim par galveno. Es vēlos apsveikt McEvans kundzi ar uh, lielisku darbu, Viņa ir spērus liels solis priekšu un ir ļoti apsveicams, ka viņa koncentrējās uz eh, šī materiāla pārskatīšanu, lai mazinātu pacientu, pacientu veselībā radītos riskus. Eh, mediātoru gadījumā mēs redzam, ka sistēmas nepilnības noved pie 2000 eh, cilvēku nāves medikamenti tika izrakstīti nevis, eh, medikaments tika izrakstīts nevis diabēta, bet anoreksijas ārstēšanai. Šādi eh, notikumi nedrīkst atkārtoties. Es varu tikai izteikt vēlreiz prieku par to, ka mums ir tagad šis ziņojums. Bazesku kundze. Paldies, priekšsētājs kundze. Ir absolūti nepieciešams uh, pārskatīt noteikums farmakovigilants jomā Eiropas Savienībā. Mm. Sistēmai jābūt drošākai, tai jānovērš pagaidām esošie trūkumi. Informācijas materiālam pie zālēm ir jābūt formulētam tā, lai visi to varētu saprast. Un arī ārstiem jāapkopā informācija par blaknēm, viņi varēs šādā veidā reaģēt. Monitoringam jābūt labākam. kā Francijas uzņēmuma mediātoru un zāļu mediātoru gadījumā jāizdara secinājumi, tāda situācija nedrīkst atkārtoties. Mm, medikamentiem jābūt drošiem, mums ir jāaizsargā, jāstiprina veselības aizsardzība, pacientu tiesības ir ļoti būtiskas. Paldies, un tagad Roitovs kundze. Komis, pane komisāri, jā, samozřejmě nebo... Komisāra kungs, mēs visi atzinīgi vērtējam to, ka komisija reaģē pēc mediātora gadījuma un ir noteikusi augstāku informācijas sniegšanas līmeni, piemēram, gadījumos, kad zāles tiek atsauktas no tirgus. Tāpat arī tiek stiprināta uh, uh, Eiropas zāļu uh, aģentūras darbību. Bet, diemžēl, tas neskar uh, zāles no trešajām valstīm. Es uh, atbalstu to ziņojumu zāļu, uh, kas runā par uh, to daļu, kad uzņēmumi lemj neatjaunot tirdzniecības atļaujas vai atsauc zāles no tirkus. Tad, uh, Uzskatu, ka uzreiz ir eh, jāveic eh, izmeklēšana un arī jāmaina es nostāju. Piemēram, var norādīt uz katalogu sabiedrībām, kas maldina patērotājs un neskatoties uz Eiropas parlamenta eh, lēmēm un arī um, protestiem Eiropas komisija vēl neko nav darījusi. Paldies! Paldies! Brīvā mikrofona procedūra noslēgta un tagad uh, komisārs Telī, lūdzu. Paldies! Komisija ir pateicīga par parlamenta atbalstu pirmajam lasījumam, runājot par šiem priekšlikumiem attiecībā uz melno kasti vai kā mēs saucam to citās vārdos. Tas ir jautājums, kurā mēs varam analizēt, kāda informācija šeit būtu ievietojama, bet pat labam mēs to saucam par zāļu ietekme Domāju, ka šeit ir nepieciešama nacionālo iestāžu un Eiropas medicīnas aģentūras sadarbība, kas pārstāv gan ārstus, gan ražotājus, gan apdrošinātājus, gan industriju, gan pacientus. Runājot par šo informāciju, protams, mēs esam runājuši jau par 2010. gada pētījumu un domājams, ka 13. gada vidū būs pētījums pabeigts. Piekrīt Matijas kungam, ka mēs nevaram ļaut uh, finanses krīzai ietekmēt mūsu veselības aizsardzības sistēmu, jo veselība ir visu mūsu pilsoņu tiesības, pamattiesības. Tas ir arī izaugsmes dzinējs, un uh, griezt šeit nav prātīgi. Mēs gaidām, ka jaunā likumdošana nāks par labu gan Eiropas pilsoņiem, gan stiprinot drošību, gan caurskatāmību, uh, un tas attieksies uz daudziem medicīnas izcelsmes produktiem, kas būs pakļauti daudz nopietnīgam novērtējumam. Un Makēnas kundze. Atbildot uz Grunstedts kundzes teiktu, protams, šis marķējums ir ārkārtīgi svarīgs, bet šeit ir nepieciešama dziļākas sarunas, un es domāju, ka mēs komitejā varēsim apskatīt šo jautājumu. Runājot par melno kasti, jeb faktu kasti, protams, informācijas mums ir pārāk daudz, un bieži vien gandrīz vai šeit ir ievietot informāciju pie zālēm, un cilvēki tam vairs netic, jo tas ir tā kā izņēmuma gadījumi. Un mēs domājam, šo problēmu arī vajadzētu izskatiet. Un visbeidzot, es gribētu pateikties uh, Uh, pētījumiem, kas tika darīts pēdējās gadu laikā, runājot par farmakolignants, un viņa ļoti nopietni kopā ar mūsu asistentiem strādāja pie šie jautājumi. Un bieži vien cilvēku darbs netiek novērtēts, tāpēc gribētu visiem pateikties. Paldies! Paldies, Paldies Makevans kundzei! Ar šo mēs noslēgam diskusijas. Balsojums notiks rīt pulkstens 12. Līdz ar to Nākošā sēde būs no 8.30 eh, līdz 14.15. Eh, un 20.